vietnieces un Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par uh, ISIS veikto reliģisko minoritāšu sistemātisku masveidu slepkavošanu. Mogherīnī kundze nav ieradusies. Nē, viņa nāk. Labvakar, Mogherīnī kundze! you want, you can start off. Ja jūs vēlaties, jūs varat tolīt sākt uzstāties. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, bet es uh, risināju jautājumus uh, ar Moldavu. Tātad jūs par to tikko diskutējāt. Uh, Es gribētu vispirms norādīt, ka šīs debates saistās ar ļoti būtiskiem jautājumiem un īstenībā saistās arī ar vakardienas diskusijām, tad, kad mēs runājām par tuvajiem austrumiem un uh, sektu dialogu. Tas īstenībā ir ļoti problemātiski. Gadsimtiem ilgi uh, dažādas uh, tautības, uh, dažādas reliģijas ir dzīvojušas uh, tuvu kopā tuvajos austrumos, un, protams, ka šādi konflikti vienmēr ir pastāvējuši, taču tuvie austrumi nekad nav bijuši tik viegli uzliesmojoši kā pašlaik, ļoti dažādi cēloņi ir to izraisījuši, un to mēs pašlaik arī pieredzam. Mēs redzam e, šādu šādas ļoti smagas sekas. Mēs redzam, ka islāmiskā valsts ir izmantojusi šīs domstarpības kā savu propagandu. Tas ir rīks, lai rekrutētu uh, kaujiniekus, un uh, tas arī tiek um, darīts, lai palielinātu savu varu. Šeit nav runa par reliģiju. Runājot par to, kā vērsties pret šādām masveidas lepkavībām, es gribētu norādīt, ka uh, Daesh nav uh, apdraudējums tikai minoritātēm. Pirms dažām dienām uzzinājām, ka Daesh ir nogalinājis vairāk nekā simts cilvēku un arī eh, nolaupījis eh, simtiem eh, cilvēku kādā Sīrijas pilsētā. Un lielākā daļa no viņiem bija mm, musulmaņi, sunīti. Ja mēs paskatāmies uz pašreizējo konfliktu upuru skaitu, tad lielākā daļa no viņiem ir musulmaņi. Tas attiecas uz Sīriju, uz Irāku, arī uz Nigēriju vai Pakistānu. Tas pats attiecas arī uz Eiropu. Arī Eiropā musulmaņi cieši teroristu uzbrukumos. Uh, Visas reliģijas un visas tautības ir upures, un tāpēc tām ir jābūt vienotām cīņā pret terorismu. Uzskatu, ka tas ir mūsu pirmais pienākums nodot šo ziņu, proti mēs visi esam vienoti uh, cīņā pret terorismu. Tomēr mēs uh, nevaram samierināties, ka reliģisko minoritāšu uh, ciešanas, tā skaitā kristiešu ciešanas uh, Sīrijā un Irākā, uh, tiek aizmirstas. Te ir runa par kurdiem, par uh, kristiešiem, par iezīdu sieviešu pavērdzināšanu, par šabakiem, par daudziem citiem sīriešiem. Nevienu no viņiem mēs nevaram aizmirst. Ņemot vērā uh, šīs, uh, šo vardarbību, mums nepietiek tikai ar nosodījumu. Jūs noteikti sapratīsiet, ka es uh, Eh, vienmēr esmu izmisusi nākot klajā ar paziņojumu par to, ka mēs to nosodām. Mums ir jādomā par to, kas šīm kopienām ir visvairāk vajadzīgs, un mēs ļoti labi saprotam, ka ar nosodījumu nepietiek. Šiem cilvēkiem ir vajadzīgs konkrēts atbalsts. Tāpēc es galveno uzsvaru likšu uz darbībām, ko mēs esam veikuši tuvajos austrumos. Pirmkārt, finanšu atbalsts. Mēs sniedzam ļoti konkrētu finansiālu atbalstu. To dara gan Eiropas Savienība, gan arī dalība valstis, kas ir galvenās donoras Sīrijai ar gandrīz ar vairāk nekā 5 miljardiem dolāru. Mēs arī esam pirmie, kas sniedz palīdzību jezīdiem un kristiešiem Irākā. Esmu apmeklējusi Viņus darīja to Ziemassvētkos un sniedzam arī atbalstu kurdiem Kobanē. Eiropas Savienība ir arī otrā lielākā donora Īrākā. Mēs eh, ar savu finansējumu palīdzam atdzīvināt reģionus, kas ir atbrīvoti no islāmiskās valsts grupējuma. Mēs mēģinām nodrošināt plurālismu šajā sabiedrībā. Tad, kad mēs sakām, ka mums ir jāpalīdz minoritātēm, tad mēs mēģinām panākt, lai viņi varētu palikt eh, uz tās zemes, kur viņi ir apdzīvojuši gadsimtiem ilgi. Eiropas demokrātijas un cilvēktiesība instruments atbalsta pilsoniskās sabiedrības projektus, kas veicina reliģisko brīvību. Tas saistās kopā ar tiesību aktu īstenošanu, kas ļauj aizsargāt minoritāšu tiesības gan Sīrijā, gan Irākā. Tā kā karš turpinās, tad, protams, ir grūti skatīties nākotnē. Un ir grūti strādāt ar tuviem austrumiem, kas tik ļoti cietuši no kara. Tomēr mums vienmēr ir jāatcerās, ka Mūsu ilgtermiņa mērķis ir nodrošināt uh, mierīgu un iekļaujošu demokrātiju, un mums ir jāsāk investēt mierīgā nākotnē, ja mēs vēlamies, lai rītdiena būtu labāka, tāpēc tas ir jāsāk darīt jau šodien. Mēs esam investējuši resursus, kas ir ļoti nozīmīgi, bet tomēr ar to galīgi nepietiek. Uh, humanitārās palīdzības plāns Sīrijai un Irākai 2015. gadā nesaņēma vajadzīgo budžetu. Tam noteikti ir jāmainās jaunajos humanitārās palīdzības plānos 2016. gadam. Mēs pie tā esam strādājuši. Eiropas Savienība turpina sniegt humanitāro palīdzību, un es patiešām paļaujos uz parlamentu atbalstu, um, lai mūsu darbības varētu stiprināt nākamgad. Mēs mēģinam, lai uh, Tuvākajā Londonas konferencē donoriem Sīrijā solījumi būtu daudz augstāki. Tātad te būs runa gan par Norvēģiju, gan par uh, Lielbritāniju un citām valstīm, kas februārī piedalīsies šajā konferencē. Bet bez finansiālā atbalsta mēs rīkojamies arī citās jomās. Otrais ir garantēt, lai tiktu nodrošināts taisnīgums lai tiktu panākta atbildība. Tas ir ļoti būtisks solis, lai nodrošinātu mieru un samierināšanos. Tieši tāpēc eh, Eiropas Savienība atbalsta izmeklēšanas komisiju Sīrijai, kas apkopo pierādījumus par veiktajiem vardarbīgiem aktiem. Eiropas Savienība sniedz arī politisku un finansiālu atbalstu pilsoniskai sabiedrībai, lai nodrošinātu atbildību Sīrijā. Eiropas Savienība ir aicinājusi, lai drošības padome nodotu Sīrijas lietu starptautiskajai krimināltiesai. Attiecībā uz Irāku mēs zinām, ka minoritātes, tā skaitā jezīdi, pieprasa, lai uh, Dāēši veiktie noziegumi pret viņiem tiktu atzīti par genocīdu. Tāpat arī mums ir jādomā par visu reģionālo spēlētāju starptautisko organizāciju iesaisti. Uzskatām, ka tas ir Eiropas Savienības uzdevums, bet ne tikai Eiropas Savienības uzdevums aizsargāt minoritātes tuvajos austrumos. Kopš krīzes pirmsākumiem mēs esam mēģinājuši iesaistīt musulmaņu partnerus, mēģinot rast risinājumu. Tātad te ir runa par globālo koalīciju pret uh, Daesh. Un šeit ir runa ne tikai par militāriem līdzekļiem. Es gribētu arī uzsvērt, ka mūsu nosodījums eh, Daesh veiktajiem nodarījumiem uh, noteikti nekad netiks uzsvērts tik nopietni kā musulmaņu reliģisko vadoņu nosodījums. Tieši tāpēc viņi mums ir vislabākie partneri. Mēs mēģinam sadarboties ar musulmaņu sadarbības organizāciju, un tas ir ļāvis mums pieņemt ANO rezolūciju par cīņu pret reliģisko neiecietību. Pagājušā mēnesī es uh, uzlaboju uh, savu sadarbību ar mm, Islāma sadarbības organizāciju. Eiropas Savienība arī atbalsta Francijas priekšlikumu par caurredzamības grupu un drošības padomu izstrādā uzvedības kodeksu, kur pastāvīga, pastāvīgās locekles izvairās no veto izmantošanas attiecībā uz masveidas lepkavībām. Mēs esam priecīgi par to, ka šis priekšlikums ar, iegūst arvien lielāku atbalstu ANO dalību valstu vidū. Ceturtais rīcības veids, iespējams pats steidzamākais. Mēs izmantojam visus diplomātiskos ceļus, lai rastu politisku risinājumu karam Sīrijā un lai apkopotu spēkus pret islāmisko valsti. Mēs atbalstām arī Irākas varas iestāžu darbu, tātad te ir runa par nacionālo iekļaušanos. Beidzot, Sīrijā mēs eh, esam nokļuvuši pie posma, kur eh, Sīrijas puses var apsēsties pie galda un domāt par to, kā apturēt karu. Pēc eh, pieciem eh, gadiem kara samierināšanās un miers nebūs vienkārši, bet tas ir iespējams un tas arī ir vajadzīgs. Nekādā citā veidā mēs nevarēsim saglabāt tuvo austrumu daudzveidīgumu. Spēcīgu un iekļaujošu sabiedrību un demokrātiju izveide uh, ir ļoti būtiska. Ir jāgarantē visu cilvēku tiesības. Ir jānodrošina eh, tāda kopzīve, kas visiem ir iespējama un uh, nodrošina labklājību. Mēs redzam, ka cerības vēl nav zudušas. Pirms mēneša katoļu kopiena Lepo uh, svinēja uh, žēlastības gadskārtu, un viņi to darīja atverot koridorus svē, Svētā Franciska baznīcā. Uh, Dzīve turpinās, un uh, reliģija un ticība arī turpinās. Tas ir arī uh, nozīmīgs uh, solis uh, ceļā uz nākotni. Alepo katoļu bīskaps uh, citēja kādu uh, teicienu. Viņš teica, ka Allāhs ļauj melnai skudrai rāpot pa melnu akmeni tumšā naktī. Uh, Mēs neesam vieni paši, un mūsu baznīcas zvani turpinās skanēt. Šie cilvēki nav zaudējuši cerības. Personīgi es eh, neesmu ticīga, taču es ļoti ticu visu tiesībām dzīvot eh, cieņā un mierā. Es ticu arī daudzveidīguma vērtībām. Es ciru, eh, ticu tai bagātībai, kas ir kopienām un kas ļauj nodrošināt vēl lielākas bagātības tad, kad tiek eh, nodrošināta apmaiņa ar zināšanām, ar kultūru. Tas ir atvērtas sabiedrības labums, šī iespēja dzīvot kopā, un tieši tas ir arī bijis Eiropas Savienības spēks, un tas varētu būt tuvo austrumu spēks. Mēs nedrīkstam viņus atstāt vienus. Vienīgais veids, kā to darīt, ir ietiepīgi prasīt politisku risinājumu pašreizē krīzē. Vakar vakarā mēs runājām par to, šajā eh, zālē. Mums ir jādomā par reģionālu risinājumu visiem strīdiem, mums ir jādomā par nacionālu samierināšanos. Mūsu draugi tuvajos austrumos nav zaudējuši ticību un cerības. Mums noteikti ir jāstrādā, lai panāktu mieru, un tāpēc mēs paši arī nedrīkstam zaudēt cerības. Paldies! Paldies, komisārs kundze! Tagad uh, sāksim diskusijas. Gribētu norādīt, ka mums nav palicis daudz laika. Gāles Peltas kundze pieņēma lēmumu nepiešķirt zilās kartes, un es piekrītu viņas lēmumam. Tagad vārds Adaktusonu kungam. Priekšsēdētā kungs, es gribētu sākumā pateikties augstajai pārstāvēji Mogherīnī kundzei par ļoti nozīmīgo paziņojumu. Kristieši Irākā un Sīrijā katru dienu tiek nolaupīti, izvaroti, spīdzināti, un uh, viņiem liek pamest uh, savu dzimteni. Kopējais kristiešu skaits ir dramatiski sērucis. Kristietība uh, un tās vēsturiskās vietas un celtnes tiek likvidētas. Tieši tāpēc ir jāpasaka, ka obligāti ir jāaptur islāmskās valsts grupējums. Dažkārt tiek ziņots, ka tiek veikti noziegumi pret cilvēci. Diemžēl situācija ir vēl smagāka. Šīs grupējums ir vainīgs ļoti daudzos ārkārtīgi vardarbīgos noziegumos, kurus pat nevar vairs definēt starptautiskajās tiesībās. Daudzi vadošie juristi apstiprina, ka šīs zvērības, kas turpinās, var uh, definēt kā genocīdu. Decembrī parlamenta priekšādētājs Šulcs teica, ka kristiešu vajāšana tiek novērtēta par zemu un eh, tā netiek eh, risināta. Priekšādētāja kungs Mogherīnī kundze, deputāti, mums tas ir jāmaina. Tas ir jādara upuru vārdā, Tas ir jādara pamatiesību samierināšanas vārdā. Mums ir vēsturisks pienākums. Diemžēl runātājiem tiek par izlaikts mikrofons. Pusotra minūte Vaidenholcer kungam. Šeit parlamentā mēs ļoti bieži esam runājuši par Daešu, par šo nāvis kultūru, kurai pilnīgi nekas nav svēts. Daeša cīnās pret visu, kas neatbilst viņu striktajiem postulātiem. Tas tiek darīts radikāli un absolūti. Neticīgie kristieši, jezīdi, visi tiek apspiesti. Divās rezolūcijās parlaments jau ir runājis par šiem jautājumiem. Tātad eh, tie bija runāts gan par asīriešiem, gan par jezīdu sievietēm. Šodien uzzinājām, ka Daesh ir ir iznīcinājis 1600 eh, gadus vecu klosteri netālu no Mosulas pilsētas. Mums vajadzētu vērsties pret eh, šo spēku. Mums vajadzētu eh, darīt visu iespējamo, lai noteiktu arī, ka nākotnē tiktu uh, padarīta iespējama gan demokrātija, gan cilvēktiesības. Mums ir jāsāk jau tagad samierināšanas darbs, mums ir jādomā par tālāku attīstību. Tomēr mums ir vajadzīgs arī atbalsts tiem cilvēkiem, kas vēl ar vienu ir ķīlnieki. Te ir runa par tūkstošiem jezīdu sieviešu, kas cieš un pret kurām izturas kā pret preci. Tās ir arī ienākuma avots eh, šim grupējumam. Jezīdu sievietes eh, tiek pārdotas arī, piemēram, Saudarābijai. Tāpat arī tiek pieprasīta izprasījuma nauda, eh, izpirkuma nauda vairāk nekā 25 tūkstoši dolāru apmērā. Paldies Vaidenholzer kungam, tagad pusotra minūte Tanaka kungam. Priekšādētā kungs, esmu ļoti vīlies, ka parlaments ir izvēlējies šādu nosaukumu - sistemātiskas masveids slepkavības. Pilnīgi skaidrs, ka tas ir genocīds. Es biju Irākas Kurdistānā un tikos ar kurdiem, un viņi saka, ka e, pilnīgi e, skaidrs, ka e, islāmskās valsts grupējums mēģina Irāku un citas teritorijas atbrīvot no visiem cilvēkiem, kas nav musulmaņi. Tieši tāpēc mēs redzam, ka cilvēkus sistemātiski nogalina un sievietes noķer un izmanto kā uh, seks verdzenes. Ir skaidrs, ka visa šī informācija ir tāda, kas norāda uz kara noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci un iespējams genocīdu. Ir pienācis laiks rīkoties. Mums vajadzētu saukt šos noziegumus īstajā vārdā. Mums vērdā. vajadzētu aicināt e, ANO iestādes e, saukt eh, islāmskās valsts grupēm pie atbildības. Esmu ticies ar cilvēkiem, kas saka, ka godāmo kolēģi, godāmo kolēģi, Tanukungs, saka priekšādātākungs. Godāmais Tanukungs, ar jums viss ir kārtībā, bet katru reizi tulki aicina, lai jūs runātu lēnāk. Es mēģināju jums dot norāde, jūs pat uh, nereaģējāt, jūs pat sākāt runāt ātrāk. Nav iespējams uh, lasīt tādas runas, kur parasti ir vajadzīgas četras minūtes, bet jūs mēģināt tās norunāt uh, divu minūšu laikā. Ja jūs, ja jūs nerunāsiet lēnāk, tad es jums atslēgšu mikrofonu. Es atvainojos, es gribētu vērsties pie priekšsēdētāja Šulca. Jau otro reizi jūs mani pārtraucāt runas laikā, un es runāju par ļoti nozīmīgu tematu. Ļoti daudz cilvēki ļoti labi saprot manu angļu valodu. Es jūs pārtraukšu vēl biežāk, ja jūs to vēlaties. Nav taisnība, ka jūs varat runāt tik ātri, cik jūs uh, vēlaties. Noteikumos ir pilnīgi skaidri noteikts, ka ja tulkošanas kabīne pārtrauc tulkojumu, tad ir jāpārtrauc visa sesija. Un tieši tāpēc jūs nevarat runāt tik ātri, cik jūs vēlaties. Nākamais izteiksies Nērta kungs. Tiempo, wenn Sie, wenn Sie ordentlich, if you speak... Ja jūs runāsiet, ja jūs runāsiet normālā ātrumā, tad es jums nedošu vārdu. Nākamais ir Nārta kungs. Quanto tiempo? Quanto... Ah. Cik manā rīcībā, cik manā rīcībā laika? Nav viegli, nav iespējams saprast eh, tuvos austrumus, nezinot, ka dažādās kopienas, kas tur apdzīvo, ir neiespējams eh, saprast tuvos austrumus, neapzinoties, ka uh, uh, ebreju kopiena pazuda, pazuda no turienes ir kaldajieši, marinieši, uh, visādas citas uh, kopienas. Taču problēma nav tas, kas notiek ar islāma valstī. No Irākas kristieši masveidīgi devās prom pēc ASV invāzijas un Izrēla okupētajā Palestīnas teritorijā ir arvien mazāk kristiešu. Bētlemē kur savulaik kristieši bija vairākumā, viņi ir palikuši mazākumā, kristieši dodas prom, viņi dodas prom tāpēc, ka viņiem dzīve tur ir neiespējama. Atšķirīgām kopienām ir jāizpaužas atšķirīgos veidos, un tā mēs redzam, kā drūzi sevi aizsargā, un arī jezīdi mēģina sevi aizsargāt, šīti, sunīti, alavīti un citi. Un šīs kopienas ir spiestas dzīvot noslēgt no citiem. Tā ir traģēdija. Mums Eiropā ir jāizrāda, jāizrāda solidaritāte un veselīgs eklektisms. Tuvajos austrumos ir spēcīgs, uh, kris, spēcīga kristiešu kopiena, tā ir vēsturiski tur vienmēr pastāvējusi. Un šis ir ļoti labs komunikācijas saziņas tilts mums, un musulmaņu kopiena Bosnijā ir iznīcināta, un tagad mēs atstājam uh, eh, likteņu vārā jezīdī un kristiešus tuvajos austrumos. Vienkārši nosodījums neko nelīdz. Šīm uh, eh, mazākuma kopienam nav nekādas uh, cerības. Paldies, Nārta kungs! The... Ja jūs klausītos tūkošanā, tad jūs būtu dzirdējuši, ka es jau nosaucu jūsu vārdu. Deputāts sacītais nav dzirdams tūkiem, jo viņš runā bez mikrofona. Ja jūs būtu klausījies tūkojumā, tad jūs dzirdētu jūsu vārdu. Ak, tā tad es tagad varu izteikties, saka deputāts. Jā, nu, ļoti labi. Priekšsēdētāji, es mēģināšu runāt pēc iespējas lēnāk, lai man saprot. Es pateicu, otrais, jūs izrādāt cieņas trūkumu deputātiem. Jūs viņus pārtraucat, kad viņi notur svarīgu runu. Es pieprasu, lai jūs atvainotos, un es arī prezidiju uzrunāšu par to, ka jūs tendenciozi izturēties pret maniem kolēģiem. Es ceru, ka runāju pietiekuši lēni, un jūs man sapratāt. Jums nevajadzēs vērsties pie priekšēdētājas, pats to darīšu. Šajam stāstam ir ļoti gara priekšvēsture. Es vienmēr mēģinu priekš, uh, kolēģim Tanokam ar āmariņu parādīt, ka viņam ir jārunā lēnāk. Šeit uz uh, manas pults vienmēr parādās gaismiņa, kad es redzu, ka tokiem ir grūti tikt galā ar Tanaka kunga runu. Un ja Tanaka kungs to turpinās darīt, tad es viņu pārtraukšu. Ja viņš būtu man ieklausījies, tad uh, viņš arī būtu varējis turpināt runāt. Es katru reizi tā darīšu un runāšu par to arī ar priekšsēdātāju. Par šo punktu un reglamentu es vairāk ar jums neduskatēšu šovakar. Es nodošu uh, šo jautājumu prezidijam. Nākamais runātājs lūdzu. Lērika kungs uz pusotru minūti. Dāeši un visi tie, kas uh, cilvēciskās vērtības pārvēršas par pilnīgu pretstatu, kas slēdz, uh, kas slēpjas savus noziedzīgos uh, ieskats aiz reliģijas, visi tie, kas nav tuvi demokrātijai. Visi tie, kas apkaro māksliniekus, kurdus, brīvdomātājs, kristieši, alavīti, jezīdi, neaizmirsīsi, ka šo fašistu uh, algotņu uh, upuri patiesībā ir musulmaņi, lai apkarotu šo monstru, mēs nedrīkstam aizmirst arī par to, no kurienes nāk šis fašisms. Zināmi, eh, rietumu eh, akti eh, ieskats, ka mēs esam gudrāki par viņiem. Institūcija ir jārīkojas, lai aizsargātu re reliģiozās minoritātes, lai apkarotu daešu kriminalitāti, noziedzīgo darbību, un ir jāmēģina rast jauna partnerības starp Eiropas Savienību un Vidusjūras piekrastes valstīm eh, cilvēcības vārdā. Paldies! Paldies! Tagad uz pusotru minūtu vārds Valēro kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Uzbrukumi reliģiskajām minoritātēm gada gaitā ir pieaugušas. Ja zīdi kristieši no tā ir cietuši, un tā ir uzbruk visiem kas mm, netic tāpat, kā viņi, viņi ir nogalinājuši tūkstošiem kristiešu un piespieduši daudzus doties prom no saviem mājokļiem, ir iznīcināti daudzi kristiešu kultūras pieminekļi Irākā un citās valstīs. Mēs esam pieredzējuši, ka daži īsteno etnisko tīrīšana, mēs redzam vēstures atkārtošanos. Cilvēki tiek iznīcināti, Sīrijas kristiešu iedzīvotāju skaits ir samazinājies, palikusi vairs tikai viena desmitā daļa, un tas nozīmē, ka reliģija, kas ir pastāvējusi jau divus gadu tūkstoši, tiek apdraudzēta. Bet šodien mēs piedzīvojam gen, genocīdu un pārkāpums pret cilvēcību. Ir jādara vairāk, lai karojošās puses pārtrauktu no viņa noziedzīgās darbības. Atturēt no noziedzīgās darbības esam redzējuši briesmīgs attēls mūsu plašsaziņas līdzekļos. Mums arī ir jāpieliek punkts, jāpanāk tam, lai pārtrauktu uzbrukums min, reliģiskajām minoritātēm. Katram ir tiesības dzīvot savā vēsturiskajā uzturēšanās valstī. Lielas paldies, Valero kungs, tagad vārds Pārkera kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos šodien norādīt uz traģisko faktu, ka tiek vajāt kristiešu bēgļu nometnēs pēc uh, Eh, izvairīšanās no briesmām, kuras vairums no mums redz tikai televīzija. Cilvēki ANO pārvaldītās eh, nometnēs cieš no citiem, no citu rokas. Iespējams, ka Vācijā eh, daudzi cilvēki no tā cieši. Radikālie islāmisti apdraud kristiešu, kas nākuši no Irākas dzīvību un kas visi uzturas Vācija. Uh, Daudz kristieši ir spiesti doties prot, prom no savas valsts, un šajās nometnēs uh, sīriešu pieprasījumi tiek uh, izskatīti, bet uh, pavisam nedaudz šo Sīrijas kristiešu pieprasījumu uh, tiek izskatīti skaidrs, ka šiem cilvēkiem nedrīkst eh, pieļaut, ka viņi turpina šāds ciest. Paldies, Pārkens kundze. Tagad uz potru minūti vārds Mājerkungam. Paldies, priekšsēdētāji. Pārāk bieži mēs eh, runājam par eh, ISIS un mēs, es vienmēr varu teikt, ka teroristi tie noteikti smējas līk par šīm diskusijām. Mēs diskutējam, bet mums rokās īstenībā nekā nav, un eh, mēs īstenībā nevaram nekādīgi palīdzēt tiem cilvēkiem tur uz vietas. 300 cilvēki cilvēki nu pat atkal ir tikuši nogalnā, bet eh, viņi jau ne tikai, šie teroristi ne tikai slēpkavo, viņi sistemātiski izvaro, pavērdzina cilvēkus. Un it īpaši smagi tas skar citu reliģiju pārstāvjus, eh, kurie, kurus neviens neaizsargā. Mosulā ir 1600 eh, gadus eh, vecas kristiešu tradīcijas. Taču kristieši no turienes tiek padzīti un, un, un spīdzināti. Godātie kolēģi, Īslāma valsts uh, nebaidīsies no Eiropas, un tā arī nebaidās, ka mēs redzējām jau pagājušajā gadā, un viņa pasludinātais mērķis ir uh, rietums atbrīv, padarīt par brīvs no kristiešiem. Es domāju, dāmas un kungi, mums ar visu spēku ir jācīnās pret šīm tendencēm. Ar vārdiem vien te nepietiks. Paldies. Paldies Maier kungam, un tagad uh, kolēģei Docē vārds uz vienu minūti. Uh- Paldies priekšsēdētāji. Es augstu vērtēju šīs debates šovakar. Tā ir. Mēs šeit parlamentā baudām mierīgas pārstāvniecības demokrātijas augļus mūsu dalībvalstīs. Mums ir jānosota reliģisko, jānosot reliģisko minoritāšu apkarošana no daiša puses. Mēs esam redzējuši, ka notiek pakāršana, galvas nociršana. Um, izvarošanu, ko izteno džihādisti. Un tomēr šim parlamentam būtu jāspēr solis tālāk un jāatsauc šī barbariskā rīcība īstajā vārdā. Tas ir genocīds, kāra noziegumi, kas vērsti pret kristiešiem citām reliģiskām minoritātēm. Šo pēcpusdienu biju gandarīta uzklausīt prezentāciju atvērtās durvis par tām kristīgajām minoritātēm, kas tiek vajāts. Es biju pārsteigta secināt, ka viņa vajāšana ar katru gadu pieaug. Pirms kara Sīrijā bija eh, Alepas, Alepo pilsētā bija 400 tūkstoši kristieši, šodien tur vairs ir tikai 6 tūkstoši. Paldies, eh, Dodas kundze, uz pusotru minūtu vārds ar jums arī kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Augstās pārstāvis kundze, ANO 48. gada 9. decembra eh, konvencija nosoda visus aktus, kuru mērķis ir iznīcināt visu vai daļu no etniskās, nacionālās vai reliģiskās grupas. Noziegumi, kas tiek pastrādāti pret kristiešiem, te es jums piekrītu, bet īpaši tas attiec uz kristiešiem genocīdi ietvaros. Tāpēc uh, mums parlamentam ir jāpieprasa, lai tas tiktu atzīts par genocīdu ANO ietvaros. Kāpēc tas ir svarīgi? Genocīds nav kaut kāds eh, vārds bez īpaša svara, kā jebkurš cits. Tam ir juridiska nozīme, tam ir arī psiholoģiska un diplomats nozīme. Šī apsvēruma dēļ mums ir svarīgi izsanot šo institīvu. Šodien, protams, Mm, ar tiesībām vien, ar to deklarēšanu mēs nevaram apkarot ISIS. Taču ir nepieciešama tāda arī mm, ieroči. Tomēr ar ANO deklarāciju, rezolūciju varētu sniegt tiesības visām reliģiskām minoritātēm. Un mēs, kas uzskatām Eiropu kā nākuši no uh, kristietības eh, varam iestāties par šīs minoritātes tiesībām. Paldies! Liels paldies ar jau Mariju kundzei tagad uz pusot minūti vārds Kāna kungam. Priekšsēdētāja kungs, iesākumā vēlos pateikties augstajai pārstāvēji par viņas paziņojumu šai tematā. Cilvēki Irākā un Sīrijā pastāvīgi tiek uh, spīdzināti, izvaroti, nogalināti ar aizsis rokām. Kam vispār ir tiesības nogalināt cilvēkus? Saskaņā ar Korānu tas, kurš glāb vienu cilvēku, ir izglābs visu pasauli. Un tas attiec uz uh, mošajām, baznīcām, uz jebkuru pielūgsmes uh, ēku. Uh, tad tie visi objekti ir jāaizsarga. Taču ASIS iznīcina etniskās un reliģiskās minoritātes, kas ir pastāvējušas līdzās cit citai gadsimta gaitā, jo tās, lūk, neatbalsta ASIS kropļotos ieskatus. Korona nav paredzēts piespies kādu ticēt. Es kā tūkstošiem musulmaņu Eiropā arī esmu musulmanis. Mēs noraidām ASIS ieskatus, taču ar noraidīšanu vien nepietiek. Tuvās, tuvā austrumu kopienas būs stiprāks, ja tās sadarbosies. Un jāizteno programmas, kas stiprina uh, Uh, cilvēku tiesības, pamatiesības un dažu daudzveidību, neatkarīgi no cilvēku nacionālās piedarības. Mūsu uzdevums ir būt solidāriem ar apspiestajiem. Paldies. Paldies Kāna kungam un tagad vienu minūti Legutko kungam, lūdzu. Paldies. Sistemātiska masveida slepkavošana šāds te jēdziens iet ar žurnālistikā, nevis politiskos paziņojumos. Īstais vārds ir genocīds. Genocīds ir uh, skaidri definēts uh, juridisks jēdziens, kam ir juridisks svars, un tāpēc augstā pārstāvs kundze izmantojiet šo terminu, bie, izmantojiet to biežāk un visu laiku šajā kontekstā. Kas ir genocīda upuri? Uh, reliģiskās minoritātes um, un pa, arī musulmaņi, bet pamatā kristieši. Kāpēc gan to neatkārtot vēlreiz un vēlreiz? Un sakiet to atkal un atkal. Daudz tūkstoši kristiešu katru gadu tiek nogalināti. Ir pagātnē norisinājušies vairāki genocīdi, Un šokējoši ir tas, ka katreiz, kad kas tāds notiek, šādi notikumi netiek saukt par genocīdu, tikai politiska apsvēruma dēļ. Identifikācija nāca vēlāk, un par to ir jākaunas. Vai jūs šobrīd atkal tā apkaunojoši rīkosieties? Jā, tik tiešām šobrīd norisinās kristiešu genocīds. Paldies! Paldies Legutko kungam, un tagad pusotra minūte Baten kungam. Islāma valsts īsteno genocīdu pret reliģiskajām minoritātēm. Tas izraisa divus jautājumus, kāpēc un ko varam darīt. Cēloņi ir ideoloģiski. Daži saka, Islāma valsts ir Islāma perversija. Patiesībā tā ir, ir nemākulīga Korāna interpretācija. Korānā tiek runa Kurānā, Korānā netiek runāts par uh, paverdzināšanu un uh, galvas nociršanu tā tālāk. Viņi uzskata, ka pat uh, sieviešu paverdzināšana ir, um, ir, ir atbalstīta Korānā. Islāma valsts muhabedāņu kultu sākotnējo versiju atbalsta, kas nāk no 8. gadsimta. Paldies Dievam! Uh, lielākā daļa musulmaņu šiem literārajam, šim tiešajam, šai tiešajai interpretācijai nepiekrīt. Tām islāma valstīm, kas nevēlas dzīvot islāma valsts barbarisma un Eiropas valstīm ir jāapvienojas un ir jāslēdz finansēšanas avot islāma valstī. Priekšstādātājs teicāt, ka man pusotra minūte priekšstādātājs atļauj turpināt. Civilizētajā pasaulē ir um, jās, jāsaprot, ka šādai te tiešai Korāna uztverei nav vietas mūsdienās un jāintegrē tie musulmaņi, kas šeit ir iekšā jācīnās pret uh, teroristiem. Un kāpēc kristiešu baznīcu līderi atbalsta un uh, vajadzētu varbūt viņiem arī ideoloģisku cīņu uzsākt? Vielen Dank, Herr Kollege. Paldies Batena kungam un tagad pusotra minūte Gžiba kungam. Paldies priekšsādātāji. Es esmu daudzreiz izteicies šeit par kristiešu vajāšanu. Saskaņā ar Open Doors datiem vairāk nekā 100 miljoni kristiešu cieši no vajāšanas visā pasaulē, 105 tūkstoši kristieši katru gadu tiek nogalināti, un visvairāk vajātā grupa ir eh, tieši kristieši. Protams, arī cits reliģiskās minoritātes tiek vajāts, taču situācija šobrīd ir šausminoša. Mēs šeit piedzīvojam Daešu vardarbību tuvējos austrumos un, un um, Āfrikā. Tas, tā, tā nav vajāšana, tas ir genocīds. Kristiešiem uzbrūk, tiek iznīcināts viņu īpašums. Kristīgais mantojums un mantojuma vietas tiek iznīcinātas. Viņi ir, pie, tiek piespiest pār, pāriet uh, musulmaņu ticībā. Viņu, pat viņu ķermeņi tiek izmantoti Mēs esam saņēmuši informāciju no baznīcas, inf baznīcas organizācijām, no nevalstiskām organizācijām. Sauksim lietas īstajos vārdos. Tas ir genocīds, bet citas min reliģiskās minoritātes arī cieši, tāpat arī musulmaņu minoritātes, jezīti un citi. Mums ir jādara vairāk, nekā mēs līdz šim esam darījuši. Tas ir mūsu pienākums, tās ir civilizētās pasaules pienākums. Paldies Gžiba kungam un tagad pusotru minūtu pancerī kungam. Paldies priekšsēdētāji. Daudzos ziņojumos e, skaidri izriet, ka vārdarbība pret reliģiskajām minoritātēm Irākā un Sīrijā pret kristiešiem, jezidiem, turkmeņiem un e, citām mazām kopienām ir e, dramatiski pieauguši tajās teritorijās, ko kontrolē Islāma valsts un okupētajās teritorijās. Viņi apdraud to cilvēku eksistenci, kas pieder reliģiskajām minoritātēm. Šie cilvēki kļūst par mazu slepkavību, vārdarbības un orgānu. No kontrabandas upuriem. Daudz cilvēku tiek eh, pāriet islām ticībā vai arī bēg, lai glābtu savu dzīvību. Un dažas uh, mazāk aizsargātās grupas ir jau pilnībā iznīcināts. Tam ir milzīgas sekas starptautiskajās tiesās, uh, tiesībās. Uh, ANO jau ir izteikusi nosodījumu attiecībā uz islāma valsts pastrādātajiem noziegumiem Irākā un Sīrijā, bet mums ir jādara kaut kas, kas vairāk. Šī situācija ir nepieņemama, tāpat mums ir jāvēro informētība. Kā jūs, Mogarīni kundze, jau sacījāt, līdztekus migrācijas problēmām, vārdarbība pret reliģiskajām minoritātēm ir milzīga problēma, un uh, tā ir jārisina ar vienotu un visaptverošu reakciju no Eiropas Savienības dalību valstu puses un ANO. Un tajā pašā laikā mums ir jādara viss iespējamais, lai aizsargātu šīs man minoritātes. Paldies Pancerī kungam un tagad vienu minūtu Belder kungam. Paldies priekšsēdētāji! Kristi, kristiešu stāvoklis Sīrijā ļoti būtiski apdraud islāma valsts. Mēs uh, dzirdam, ka kristieši ir izveidojuši dažādas um, pašaizsardzības organizācijas. Viņi, un mums ir jāatbalsta viņus visādā veidā, tā skaitā militāri apmācot šos cilvēkus. 2013. gada oktobrī Sīrijas armijas uh, kaujinieki īstenoja asinspirti. Citiem vārdiem sakot, visi kaujinieki Sīrijā, tā skaitā atbalstītāji radījuši briesmīgu situāciju Sīrijā, un tāpēc Eiropas Savienībai ir pienācis pēdējais laiks rīkoties gan mūsu Savienības iekšēnē, gan ārpusē. Paldies Belderkungam, Holvinīkungam pusotra minūti. Paldies priekšsēdētāji. Tagad turpināšu ungāru valodā. Ko, komisārs Kunze, ko mēs varam darīt? Ja mēs uzdodam sev šo jautājumu, tad mums ir arī jāsniedz atbildi. Mums ir eh, jāņem vērā, kāda ir realitāte un eh, tas fakts, ka tas gal galā ir genocīds. Jāpieņem, ka tas tā ir. Un eh, mums ir jārīkojas ņemot to visu vērā. Es esmu jau nogurs par to, ka mēs runājam par kristiešu minoritāšu problēmām, mēs nākam klajā ar visādiem paziņojumiem, bet beig beigās neko nedaram lietas labā. Es eh, to piedzīvoju Irākā, redzēju, ka Eiropas Savienība ir izstrādājusi humanitārās programmas, lai palīdzētu uh, vajātajiem. Es gribētu pajautāt komisijai, kā mēs varam strādāt labāk, lai panāktu atrisinājumu uz vietām, ko komisija gatavojas darīt, lai palīdzētu atlikušajiem, izdzīvojušajiem cilvēkiem, jo vairāk nekā miljons cilvēku ir šo teritoriju atstājuši. Mēs runājam par naudu un par finansiālo atbalstu diezgan daudz, bet bieži vien mēs aizmirstam, ka uh, nav iespējams, kad reliģiskajai kopienai piekļūt Eiropas fondu līdzekļiem. Tad, kad es uh, viesojos šajā reģionā, es uzzināju, ka Eiropas Savienības rīcība tur tiek, ir ļoti nepieciešama, un tāpēc mēs uh, vēlamies, lai Eiropas komisija darbotos kā partners. Un tagad Gomešas kundzei vārds lūdzu. Paldies! Ja mēs pārāgamies uz to, kas notiek Irākā un Sīrijā un Lībijā, tad mēs redzam, ka kurdi, šīti, musulmaņi, jēzidi un citas etniskās un reliģiskās minoritātes tiek vajāts un uh, viņi tagad ir atstāti. Um, Īslāma valsts eh, barbaru nežēlastībā mēs dzirdam, ka um, jaunieši ir izbēguši no Daeša, viņiem ir nepieciešama palīdzība. Bet mums tāpat arī jādomā, ka 400 tūkst, tūkstoši cilvēki joprojām um, tiek turēti šī asinskārā grupējuma gūstā. Noziedznieki būtu jātiesā starptautiskajā tiesā Hāgā. Ja mēs vēlamies aizsargāt šos, šīs reliģijas, šīs, šīs mazākuma tautības tuvējos austrumos, tad mums ir jāgarantē, lai tās varētu palikt savās mājās un uh, pielūgt uh, savus uh, augšējās mājās, bet mums ir jābūt organizētiem, mums ir jākoordinē savu, savu cīņu pret Daešu. Šobrīd Daeši ir kā tāds daudzgalvains pūķis, uh, Un mums ir vispirms jācīnās pret cilvēkiem, kas to atbalsta mūsu kaimiņos, un eh, jācīnās pret tiem, kas tos atbalsta Eiropas Savienībā. Paldies, un tagad Jureka kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Šī traģēdija nebūtu notikusi, ja pirms daudziem gadiem mēs būtu atcerējušies, ka mūsu drošība un kristiešu drošību tuvējos austrumos jāuzskata par vienu no mūsu politikas prioritātēm. Tai būtu bijis jābūt par vienā, vienu no tām lietām, kas būtu jāiekļauj visās mūsu politikās sarunās ar sabiedrotajiem. Tas, ko mēs šobrīd piedzīvojam, ir uh, cilvēciska katastrofa. Mums ir jāmobilizē visi savi centieni, un tajā pašā laikā mums ir arī jāizdara secinājumi. Es atbalstu Lārsa Baktusenu. Viņš uh, nosauca to, kas šobrīd norisinās par genocīdu. Es piekrītu, bet mums ir arī jānosoda naids pret kristiešiem. Paldies! Paldies eh, Jureka kungam, tagad pusotra minūte Kēlama kungam. Paldies! Pagājuši, kad eh, vairāk nekā 7000 kristieši tika nogalināti tikai un vienīgi viņu ticības dēļ. Pirms diviem gadiem šis skaitlis bija 2000. Irākas kristiešu uh, skaits ir samazinājies četras reizes 12 gadu laikā. Kristieši ir visvairāk vajātā un iznīcinātā reliģiskā grupa pasaulē. Pagājušo gadu var uzskatīt par tādu kā uh, reakcijas gadu. Mēs uh, redzam, ka neiecietība ir kļuvusi vēl lielāka. Un tagad, ja mēs redzam šo neiecietīgo rasismu, ja mēs redzam, ka uh, šie noziegumi nav vairs saucami tikai par noziegumiem, bet par noziegumiem pret cilvēci un dažos gadījumos par genocīdu, tad mums ir jādomā, ko darīt. Pirmkārt, mums ir jādomā par to, ka reliģiju brīvībai ir jāparādās kā viena no centrālajiem punktiem attiecībās ar citām valstīm. Tāpat arī vajadzētu nodot šos noziegumus pret kristiešiem starptautiskajai krimināltiesai. Eiropas ārpolitikā ir jāmaina attieksme. Mums ir jāsaprot, ka reliģiju brīvības garantēšana nodrošina pievienoto vērtību. Reliģijas brīvība ļauj neutralizēt ekstrēmismu. Treškārt, Eiropas ārpolitikai tuvajos austrumos galvenokārt ir jāuzsver reliģiju vienlīdzība. Tas nodrošinās tādu risinājumu, kas Eiropas Savienībai ir būtisks. Paldies, Kielama kungām. Tagad viena minūte Kostas kundzei. Okay. Grazie, prezidente. Paldies, priekšādātāji. Mēs redzam, ka tas, ko dara Islāmskās valsts grupējums, ir sistēmas, kas masveida slepkavības. Tā ir vajāšana. Tas attiecas uz uh, kristiešiem uh, Sīrijā, Irākā un citur. Īstenībā to jau var saukt par genocīdu saskaņā ar definīciju. Kristieši ir visvairāk vajātā grupa, vairāk nekā 100 tūkstoši upuru katru gadu tūkstošiem kristiešu bēg no Āfrikas un no tuvajiem austrumiem. Tas ir jāatzīst, arī ANO tas ir oficiāli jāapstiprina, un tieši tāpēc ir vajadzīga saskaņota reakcija. Mēs redzam, ka e, nogalināšana jau kļūst sistemātiska, un arī simboli un reliģiskais un vēsturiskais mantojums tiek iznīcināts. Atgādināšu arī par uh, Mosuls klosteri, kas tika iznīcināts. Tas ir kultūras genocīds. Mogherīnī kundze, es saprotu, ka jūs uh, esat ļoti iesaistījusies humanitārās palīdzības sniegšanā, jūs mēģinat nodrošināt dialogu, jūs mēģinat atjaunot vajadzīgos apstākļus miera procesam. Bet es domāju, ka mums ir jāaizstāv uh, ticība visur un ir jāiestājas par reliģisko brīvību. Paldies, Ērča Kripaka kungam, viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji, augstās pārstāvis kundze kolēģi. Šodien mēs atkal liekam uzsveru uz uh, sistēmiskajām masu slepkavībām pret reliģiskajām minoritātēm, ko veids mm, islāmskā valsts. Kāpēc mēs to nesaucam par genocīdu? Šo jautājumu uzdev arī citi kolēģi. Kristieši Sīrijā tiek nogalināti vai pārvietoti tikai viņu ticības dēļ. Tikai puse no 1,25 miljoniem kristiešu ir palikuši šajā reģionā, un citos reģionos ir pat 80%, kas ir iznīcināti. Ja mēs nedarīsim neko, tad neviens kristietis vairs tur nepaliks, un jezīdu situācija ir ļoti līdzīga. Daudzas baznīcas tiek iznīcinātas vai pārveidotas mošajās. Tas notiek Sīrijā, Irākā, bet arī Turcijā. Es vēršos pie jums, augstās pārstāvis kundze, lai jūs nāktu klajā ar konkrētiem soļiem, ko darīs komisija, lai pieliktu tam punktu. Bez tam šis apdraudējums ir šeit, Eiropas Savienībā. Mēs redzam, ka kristiešus bēgļu nometnēs Eiropā, ka tiem uzbruk citi bēgļi tikai viņu ticības dēļ. Ko komisija darīs šajā lietā? Ja mēs eh, me, me, gribam nodrošināt cerību šīm reliģiskajām grupām, mums ir jāatzīst eh, šie noziegumi kā genocīds un ir jāpalīdz demokrātiskajai pašpārvaldei eh, Ziemeļaustrum Sīrijā. Paldies Škrepaka kungam. Tagad pusotra minūte Tajāni kungam. Irākā un Sīrijā eh, drīz vairs vispār nebūs neviena kristieša, nebūs arī neviena jezīda. Tieši tādas ir tagad eh, aplēses. Mēs nevaram to tā tik mierīgi apcerēt. Mums ir jāatcerās to, ko teica Hillarija Klintona, tad, kad viņa runāja par reālu genocīdu. Mēs kā Eiropa nevaram akceptēt eh, pozīcijas, kuras pieņem amerikāņu protagonisti un uh, ko saka iespējamais ASV jaunais prezidents. Mums ir vajadzīgas visas humanitārās iniciatīvas, mums ir jāsniedz atbalsts tiem, kas pašlaik cieš. Mums ir vajadzīgs vairāk politisko iniciatīvu. Eiropai ir jānodrošina, lai tās balss tiktu sadzirdēta. Uh, Ja runa par vardarbību, tad mums ir jāvēršas pret to ar spēku. Mums ir jāuzspiež savas vērtības. Eiropa eksistē tāpēc, ka viņa tic individam, ka viņa tic vārda brīvībai un reliģijas brīvībai. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski, lai mēs aizstāvēt šīs vērtības arī ārpus savām robežām. Ir jāaizsargā reliģiju brīvība un ir jādefinē šīs vajāšanas pret kristiešiem un jezīdiem kā genocīds šajās, šajos reģionos pasaulē. Uzskatu, ka šeit uz kārts ir liktas Eiropas Savienības pamatvērtības. Ja mēs neaizstāvēsim šīs vērtības, tad Eiropa būs pavisam vāja un nodarbosies tikai ar bankām un neko citu. Paldies, tagad Gīlas kundzei vien minūte. Paldies priekšādātāja augstās pārstāvis kundzei. Daesh sistemātiski uzbruk, nogalina un seksuāli pazemo uh, kristiešu minoritātes Irākā un Sīrijā. Šonadēļ 400 eh, cilvēki ir tikuši nogalināti vai nolaupīti Sīrijā, un šodien tika apstiprināts, ka vecākais kristiešu klosteris tika nolīdzināts līdz ar zemi. Tāpat mums ir arī citas teritorijas - Afganistāna, Pakistāna, kur Talibāns eh, tagad kļūst par Daešu. Eiropas Savienībai un ANO vajadzētu aizsargāt šietus, kristiešus un citas minoritārās grupas no šiem ekstrēmistu uzbrukumiem. Mans, eh, mm, Robs, mans kolēģis Robs Felos no Vestmidlendas aicina Lielbritānijas valdību uh, strādāt ar ANO, lai šīs slepkavības tiktu sauktas par genocīdu. Gribētu, augstās pārstāvis kundze, lai jūs atbalstītu šo iniciatīvu. Daudzas balsis ir daudz skaļākas par vienu, un tā būs skaidra ziņa Daesh biedriem, ka viņiem vajadzēs stāties tiesas priekšā par vardarbību, ko viņi tagad izvērš. Paldies, tagad vārds Pitrovska kungam. Paldies! Kristieši ir visvairāk vajātā minoritāte pasaulē. Pagājuši gadu parlaments pieņēma rezolūciju, kur tika teikts, ka katru gadu mm, vairāk nekā 150 tūkstoši kristiešu cieš no šādām vajāšanām. Kristieši tiek nogalināti. To dara islāmskās valsts grupējums. Šis pats grupējums iznīcina arī kristiešu baznīcas, izpilda nāves sodus slīcina. Tas, ko dara Islāmskās valsts grupējums, ir saucams par genocīdu. ASV kongress to pieprasīja pagājuši, kad diemžēl šī iniciatīva tika apturēta. Šīs dienas debatas skaidri parāda, ka Eiropas parlamentā ir daudz deputātu, kas vēlas lai islāmskās valsts grupējuma noziegumi tiktu nosaukt par genocīdu. Domāju, ka tieši šādā vārdā mums šo vardarbību vajadzētu saukt. Paldies Pietrovska kungam, tagad pusotra minūte Milana Mona kungam. Paldies, priekšādātāji. 2015. gadā parlaments pieņēma vairākas eh, rezolūcijas par nežēlīgiem uzbrukumiem tuvajos austrumos un Āfrikā. Mūsu aprīļa rezolūcijā bija teikts, ka kristieši uh, ir visvairāk vajātā reliģiskā grupa pasaulē, un tas tika atkārtots eh, dažādās konferencēs jūlijā un decembrī šeit parlamentā. Mums vajadzētu pievērst uzmanību kristiešu dramatiskajai situācijai, mums vajadzētu viņiem palīdzēt, jo īpaši vajadzētu norādīt uz islāmskās valsts grupēm cietsirdīgo izturēšanos pret kristiešiem un citām minoritātēm. Mums ir jānosoda tas, kas notiek uh, daudzās vietās eh, šajās valstīs. Mums ir jāvēršas pret eh, baznīcu iznīcināšanu. Mēs eh, tagad runājam par vislielākā un vecākā kristiešu klosteru iznīcināšanu. Kristieši šajās teritorijās ir tikai 4% no iedzīvotājiem. Agrāk šis skaits bija 20%. Ja mēs uzvarēsim islāmskās valsts grupēm Sīrijā, tad mēs noteikti tiksim sadzirdēti. Mogherīnī kundze un arī daudz citi ir teikuši, ka šo vardarbību noteikti vajadzētu saukt par genocīdu. Es gribētu zināt, kāds ir Mogherīnī kundzes viedoklis, ko domā padome. Un ja jūs nesat vēl devuši sev viedokli, vai jūs to darīsiet? Daešu noziegumi nedrīkst palikt nesodīti. Ir jāiesaist arī ANO ar šo jautājumu risināšanā. Paldies Milēna Monakungām. Tagad pusotra minūte Gardīnī kundzei. Paldies, priekšādētāji! Mums ir jāatzīst fakts, ka islāmiskais terorisms izvēršas ļoti daudzos pasaules reģionos. Un kristieši vai nu tiek uh, aicināti mainīt reliģiju vai arī tiek iznīcināti. Simtiem tūkstoši kristieši ir atstājuši savas valstis, tā skaitā arī Sīriju. Mēs redzam, ka arī Irākā ir palicis pavisam maz eh, kristiešu. Ir skaidrs, ka kristieši ir visvairāk vajātā reliģiskā kopiena pasaulē. Diemžēl ANO neko nedara šajā sakarā. ANO atbalstītās bēgļu nometnes e, īstenībā nav tās, kur kristieši vēlētos uzturēties. Viņi mēģina bēgt no šīm nometnēm. Mēs redzam, kādas e, zvērīgas noziegumus veic islāmskās valsts grupējums, koptiem tiek nogrieztas galvas. Kā mēs varētu rīkoties, kā mēs varētu vērsties pret e, šādu situāciju? Uh, <clears throat> Mums ir jāatcerās, kas notika 91. gadā Bosnijā. Mums ir jāsaprot, ka, ja runa par genocīdu, tad te nav runa tikai par terminoloģiju vai valodu. Mums vajadzētu runāt arī par to, ka e, šis e, termins ļautu mums izmantot uzreiz daudzus svarīgus tiesību aktus juridiskā nozīmē. Ventas kungam viena minūte. Paldies, priekšādātāji. Daudzi kolēģi pieminēja, ka džihādisti ir iznīcinājuši daudzus svarīgus vēsturiskus pieminekļus, piemēram, klosteri pie Mosulas pilsētas. Ir teikts, ka ir iznīcināti simtiem dažādi vēsturiski pieminekļi, jo islāmskās valsts grupējums vēršas pret visu, kas nepieder viņu reliģijai. Kristieši tiek spīdzināti un nogalināti. Viņu kultūras un vēstures mantojums tiek iznīcināts, viņu īpašums viņiem tiek atņemts. Tieši tāpēc kristiešu skaits ievērojami sarūk. Viņi dzīvo šajās, šajos reģionos uh, jau gadsimtiem ilgi. No 2,5 miljoniem viņu skaits ir saru, sarucis līdz 800 tūkstošiem. Vārdarbība vēršas arī pret Turkmistāns kurdiem, pret iezīdiem. Mums vajadzētu darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu tiesības uz brīvību, tiesības uz reliģiju, uh, tiesības uz ticību. Un šī rīcība ir jāuzskata par genocīdu un uh, noziegumu pret cilvēci. Paldies, Ventes kungs! Tagad viena minūte tiesa Demēris uh, kungam. Paldies! Šīm vajātajām minoritātēm ir vajadzīgs taisnīgums un reparācijas. Ja mēs eh, paskatīsimies, ko dara ANO bēgļu komisariāts, tad otrdien viņi ir noteikuši, ka šie noziegumi ir genocīds. Uzskatu, ka tas ļoti skaidri parādās eh, statūtos. Mogherīnī kundze, es piekrītu uh, jūsu minētajiem četriem rīcības plāniem, tātad finansējums, taisnīgums, startautiskie solījumi, diplomātija. Taču es uzskatu, ka mums ir jāstrādā galvenokārt pie taisnīguma. Tad, kad šis terors būs beidzies un tas beigsies, tad nedrīkstētu būt tā, ka šis uh, Eh, noziegums paliek nesodīts. Teroristiem ir jāzina, ka viņus vajā starptautiskā krimināla tiesa, ka viņi tiks tiesāti, ka viņi tiks notiesāti par saviem noziegumiem. Tas ir jūsu uzdevums. Augstās eh, pārstāvis kundze, jums ir jāveicina starptautiskās krimināla tiesības darbība. Paldies. Tagad viena minūte Kovečeva kungam. Paldies, priekšsēdētāji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 Un par to ir atbildīgi ne tikai Sīrijas valdība, bet arī sabiedriskā, eh, arī starptautiskā sabiedrība, jo ANO drošības padome nevarēja vienoties par iejaukšanu šai valstī. Ja iejaukšanās būtu notikusi, tad eh, iespējams tik daudziem bēgļiem nebūtu bijis jādodas ceļā. Mogherīnī nu, kundze ir galvenokārt jārisina eh, krīze tādā veidā, ka mēs veicinām sadarbību drošības jomā un veicinām informācijas apmaiņu starp slepeniem dienestiem ne tikai mūsu pašu interesēs, bet arī citu cilvēku interesēs. Paldies, Kovačev kungs, uz pusotru minūti man nesku kundze vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos uzteikt manu kolēģi darbu, Adakasona kunga darbu un Mogherīnī kundzes darbu. Pāriešu uz savu dzimto valotu. ASIS kontrolētajā teritorijā vardarbības akti tiek īstenoti tādi kā spīdzināšana, seksuālā verdzība. Tā ir reālā situācija, no kuras cieš reliģiskās minoritātes, un tās jāsauc īstē vārdā genocīds. Mēs nedrīkstam noraidīt reālo situāciju. Al-Baghdādi sacīja, ka līdzās pastāvēšana ar ebrejiem un kristiešiem ir neiespējama. ISIS darbība liecina par to, ka pastāv nodoms iznīcināt etnisko vai reliģisko grupā Kristiešu skaits Irākā ir drastiski samazinājies Irākā un Sīrijā par veseliem 50%. Startautiska šī fenomena atzīšana par genocīdu stiprinās startautiskās sabiedrības iejaukšanos. Pēc tam, kad Srebrenicas uh, akts tika atzīts par uh, Genocīds starptautiskā sabiedrība solīja, ka nekas tāds neatkārtosies. Paldies! Uz pusot minūtes vārds Himes Besarkala barība kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi, šeit parlamentā mēs daudz runājam par visādu veidu brīvību, taču vēlētos, lai šeit skaidrāk tiku runāts par ticības brīvību. Mums būtu jāspēj mest krustu, ne, neapdraudot savu dzīvību, ka mēs tiktu nogalināti. Cilvēkiem ir jāpārtrauc uh, pieļaut to, ka daišs nogalina cilvēkus. Tuvēs austrumos. Jūs redzat uh, attēlus uh, vakar plašsaziņas līdzekļos. Sievietes tiek pārdots uh, eh, seksuālajā verdzībā par 50 eiro un bērns par 10 eiro. Un šiem cilvēkiem ir izvēle vai nu pakļauties, vai tiks nogalinātiem. Un mēs esam vainīgi, līdzvainīgi, jo mēs neko nedarām. Jāpieliek punkts šim genocīdam. Upuri skatās mūsu virzienā pēc palīdzības un jārīkojas viņu vārdā. Sāksim rīkoties tūlīt pār. Paldies, Himenes Versarila kundze. Tagad vārds Petīra kundzei uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Slepkavības, spīdzināšanas, kristiešu simbolu iznīcināšanu, baznīcas noteicināšanu. Tas viss liecina par to, ka kristieši tuvējos austrumos saskars ar vienu izvēli. Ar vienu būt par kristiešiem un apdraudēt savu dzīvību vai atteikties no savas ticības, lai izdzīvotu. Šis ir visu noziegumu noziegums. Tomēr, vai kristiešiem ir pilnīgi jāpazūd no tuvajiem austrumiem, lai mēs beidzot sacītu, ka tas taču ir genocīds, ko īsteno aizsis spēki. Pirms Pirmā pasaules kara kristieši bija 20% iedzīvotāji to austrumu reģionā. Šodien viņi tur ir tikai 4% pēdējo gadu laikā Irākā kristiešu skaits samazinājās no 1,4 miljoniem uz 350 tūkstošiem. Sīrijā no 1,25 miljoniem viņa skaits samazinājās uz 5 tūkstošiem. Musulas pilsētā agrāk bija 500 baznīca, šodien vairs nav neviens 140 baznīcas ir iznīcināts Sīrijā. Irākā vecākais uh, klosters, kas uh, izdzīvoja pār par 1200 gadu, tagad ir gājis bojā. Kristieši tiek iznīcināti, kā mēs vēl varētu apzīmēt ISIS rīcību. Viņi taču turpina ar vien uh, paverdzināt sievietes. Sievietes ir spējas pārdot savus cilvēkus, eh, savus bērnus. Verdzībā kristieši smagi cieši un viņi ir genocīda uh, upuri. Polčakungam vārds lūdzu. Uz minūti paldies priekšsēdētāji. Šīs debats liecina par to, ka šis temats ir mūsu nedalīts uzmanības vārds. Savā runā vēlos vērst jūs uzmanības to, ka reliģiskās minoritātes nespēja vadīt apmierinošu dzīvi. Dažkārt tās vispār dažās vietās nespēja izdzīvot. Piemēram, Ķīnā arī tur kristieši tiek diskriminēti. Mēs nevaram ignorēt arī to faktu, ka, piemēram, ebreji Eiropā arī jūtas ļoti neumulīgi. Ir informācija, ka ebreji šodien dodas prom no Eiropas. Un tas e, labi neatainos uz mūsu tēlu. Taču iejaukšanās reliģisko minoritāšu dzīvē nav tik acīm redzama kā ISIS okupētajās teritorijās. Es esmu pārliecināts par to, ka vardarbība pret upuriem viņu reliģisko ieskatu dēļ ir kas tāds, ko mēs visi nosodām. Debats par to liecina. Vēlos uzsvērt mūsu civilizācijas modeli. Tā ir tolerance, nediskriminēšana, iespēja miermīlīgi līdzās pastāvēt vairākām reliģijām, kultūrām. Šo principu vārdā un starptautiskā tiesiskuma principu vārdā mums ir jānosoda stāvoklis tuvajos austrumos, taču ar to vien nevajadzētu aprobežoties. Mums ir jāatbalsta starptautiskās sabiedrības rīcība. Š, ja nosaucot eh, ASIS darbību par genocīdu, tas var līdzēt, tad darīsim tā. Tad pāriem pie brīvā mikrofona. Dārgie kolēģi, mēs esam iekavējuši laiku un eh, divreiz vairāk pieteikušies deputāti izteikties, nekā es varu dot vārdu. Tātad no katras politiskās grupas došu vārdu tikai vienam deputātam. Un tad tie, kas manā rīcībā nonākušās situācijas gaismā vēl nav dabūjuši, gan iespēja izteikties, tagad saņems vārdu. Zaborskas kundzei vārds priekšsēdētāja kundze, augstā pārstāve. Tas, ko dara ASIS, ir kas tāds, ko Eiropas parlamentam un Eiropas komisijai būtu jāsauc īstajā vārdā par genocīdu. Mums ir jāuzsver tas, ka ANO drošības padomē ir jāpieņem rezolūcija, kurā islāma valsts vardarbīgie noziegumi ir jānodod starptautiskās krimināla tiesas pārziņā. Kristiešu un citu reliģisko minoritāšu piekritēju nogalināšana Sīrijā un Irākā ir pielīdzināma Srebrenicas un Ruandas genocīdam. Kristieši cer, ka starptautiskā sabiedrība uh, atzīs viņu ciešanas un izrādīs e, solidaritāti viņiem. Ja mēs nosauksim šo vārdarbību par genocīdu, tad mēs labāk varēsim aizsargāt Irākas kristiešus no vardarbības, ko īstenos islāmistu salafistī Eiropas beigu nometnēs. Paldies, Aborkas kundze. Tagad vārds uz vienu minūtu Barski kungam. Paldies, priekšsēdēt, dargie kolēģi! Nav šaubu par to, ka islāma valsts īsteno slepkavības eh, īrā, Irākas, Ziemeļos un Sīrijā tūkstošiem kristiešu, kurdu, ši, šīdu iet bojā. Mēs to visi zinām, par to mēs jau vairāk kārt esam runājuši, jau veselu gadu. Un ko tad mēs esam panākuši? Nu, taču neko. Tāpēc vēlos jums sacīt, pavisam atklāti, Īslāma valsts ne, neīst, neveic kāru pieņemot deklarācijas. Tur nav runa par kaut kādiem skaistiem vārdiem islām valsts puses. Tad, ja mēs nevēlamies izmantot vārdu islāms, tad mēs arī nevēlamies saukt lietas īstajā vārdā. Turcija sniedz atbalstu Sīrijai. Turcija sniedz medikamentus un ieroči Sīrijai. Tāpēc mums jāsauc lietas īstajā vārdā citādi, mums vispār nav jēgas. Magierīnī kundze, mums ir jāpanāk kompromis starptautiskā līmenī, lai militāri iejauktos šai valstī. Paldies. Paldies, Sambatski kungs, priekšsēdētājs. Jāskatās, cik ir pulkstens. Tagad vārds Likjotis kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Magierīnī kundze, traģiskā situācija ar uh, masveida nogalināšana rel pret reliģiskām minoritātīm no aizsis puses ar vien pieņem spēkā. Kristieši, jezīdi, drūzi, asīrieši un arī citu reliģisko minoritāšu pārstāvīgi gadu uh, tiek iznīcināti. ASIS izvirs par mērķi viņus iznīcināt. Te ir runa par genocīdu. Mums jārunā skaidru valodu un jāķeras izšķirošiem pasākumiem. Eiropas Savienība uh, nav bez vainas par to, kas notiek. Ar Eiropas Savienības toleranci gan Francija, gan Vācija sniedz ieročus džihadistiem, un šodien Eiropas Savienība vēl sniedz atbildi, at, atbalsta ASV, ka tiek pārkāptas robežas tuvies austrumos. Pietiek, Šī, šai liekluvē jāpieliek punkts. Tūlīt pat ir jāstājas pretī tiem cēloņiem, kas izraisīja uh, ISIS. Mums ir darbos jāatbalsta mierizlīguma iespējas tuvējos austrumos. Paldies. Paldies, Ilīkots kungs, un privā mikrofona beigās vārds Ekar kungs. Um, es būtu gribējis, lai mēs uh, runātu par, uh, par, par akmens laikmetu un tā ietekmu uz dēžu, bet šobrīd mēs runājam par šokējošas politikas neveiksmi. Mēs, uh, mēs esam saskāršies ar Leiboras partiju, kas ar, uh, kas ar islāma valsts un zvēriem labprāt runāt. Ir pirmo reizi jāpasaka šiem dzīvniekiem, ka ka jūs nekad neuzvarēsiet, jo mēs gribam savu brīvību un mūsu uh, mūsu dzīvi. Paldies! Obermair kungs par reglamentu. Priekšsēdētāji, man ir tāds pamatīgs jautājums, kā es jūs varu interpretēt attiecībā uz labo sēdes vadīšanu. Jūs sacījāt, ka katra politiskā grupa tiks ņemta vērā, bet es neredzu, ka mana politiskā grupa būtu pieteikusies runāt. Es tāpēc īsti nesaprotu, uh, jūs kaut ko paziņojat un pēc tam savu solījumu neturat. Varbūt tradicionāli jūs sēdes vadat ļoti korekti un es gribētu, lai jūs arī turpmāk cienītu tos, kas ir uh, pieteikušies runāt. Paldies. Paldies, Obermaier kungs. E, jūs iepriekš pieteicāties runāt, un, bet es domāju, ka jūs uh, gribējāt uzdot zilās kartas jautājumu, bet šoreiz mēs to nevaram izdarīt. Es vienkārši nesapratu jūs komentāru bez mikrofona. Obermaier kungs, es dod jums tagad vārdu, lūdzu. Paldies priekšsādātāji par jūsu dāsnumu. Es gribēju lielā mērā pieslieties tiem komentāriem, kas te izskanēja. Ir svarīgi, ka mēs šobrīd runājam par islāma valsts noziegumiem un sistemātisko masveidu slepkavošanu, bet bieži vien, bet daudz kas paliek tikai pie vārdiem un ar to vien nepietiek. Mums ir uh, Jāsaprot, ka šeit ir runa par reliģisko grupējumu, kas eh, arī mūsu uzņemšanas centros eh, iekļūst un eh, tiek no uzņēmē valsts puses laipni gaidīt. Šeit ir runa par genocīdu, un līdz ar to arī Eiropai tiek prasīts tām valstīm, kas to pacieš, uh, uzņemties atbildību. Es te domāju par Saudārābiju, par Arābu Emirātiem, kas eh, ilgu laiku ir vienkārši noskatījušās un droši vien vēl turpinās noskatīties, neko nedarot. Mēs nedrīkstam eiro padarīt par eli, mums ir jāīsteno pasākums. Es domāju, ka rietumi ir, eh, rietumiem ir jāstāv apspiesto pusē un it īpaši vajāto kristiešu pusē. Paldies, Obermaier kungam! Brīvais mikrofons līdz ar to ir noslēdzies. Un debašu beigās es dodu vārdu komisijas vārdā izteikties komisārē Magarīnī kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu runāt par eh, genocīda definīciju, jo es jau ne jau aiz nevērības neesmu sākumu runāt par to runājies. Genocīda definīcija ja atbilst, ievēro ļoti precīzus kritērijus. Un uh, šis darbs notiek kompetentās institūcijās, proti ANO un uh, attiecīgajā ietverā. Vienīgā atsauce uz genocīdu ANO dokumentos ir pagājušajā gadā 13. martā izteiktā ziņojumā ANO cilvēktiesību komisāra ziņojumā par cilvēktiesību situāciju Irākā un par Īslāma valsts un um, asociētiem grupējumu paveikto Irākā. Tur ir runa par uh, vardarbības aktiem pret civiliedzīvotājiem viņu reliģiskās vai etniskās piedarības dēļ. Šajā dokumentā tiek secināts, ka uh, ka šī te vardarbība varētu tikt atzīta par genocīdu pret jezīdiem un eh, arī cita veida vardarbība varētu tikt uzskatīta par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci, ja tiek runāts par um, reliģisko grupējumu apspriešanu. Tas saskan ar juridisko ietvaru. Uh, daudz no jums jau arī norādīja, ka tas nav, genocīds nav tikai vārds, bet tas ir juridisks termins, kuram ir juridisks sēkas. Mēs Eiropas Savienībā, Eiropas Savienībai nav uh, sava, sava atsevišķa vieta ANO kā atsevišķam orgānam, bet, protams, mēs strādājam saskaņā ar ANO. Tas paralēli šim procesam mums ir jārīkojas konkrēti, nevis tikai eh, jāpieņem principāli nostāja, kas patiešām ir ļoti būtiski, jo arī šis reģions raugās arī mūsu virzienā un arī minoritātes raugās mūsu virzienā un gaida, ka mēs palīdzēsim. Vārdi, protams, ir svarīgi, bet darbi ir vēl svarīgāki. Un es tagad gribētu sākt ar kādu konkrētu lietu, ko viens no jums teica, ir runa par tiesiskumu. Kā jau es teicu, iepriekš un atkārtošu to vēlreiz tagad. Eiropas Savienība atbalsta uh, neatkarīgo izmeklēšanas uh, komisiju, tās izveidošanu, tad šī komiteja vai komisija vāks pierādījums par uh, visiem nodarījumiem. Tas ir ļoti svarīgi saistībā ar nāk, nākotnes tiesisko darbību. Un Eiropas e, Savienība ir arī aicinājusi ANO e, šo lietu nosūtīt uz starptautisko kriminālu tiesu. Un es saprotu, ka ir vēl vakals, vakar stunda, es negribētu īpaši paildzināt šo debati, kas jau tā ir ielgusi, bet tomēr ir trīs, četras lietas, kas ir absolūti prioritārs mums e, visiem. Uh, lai mēs varētu arī aizsargāt minoritātes. Vispirms ir jāatbrīvo Daiešu okupētās teritorijas, gan Irākā, gan Sīrijā un jāpadara šīs teritorijas par drošām, lai tur būtu normāli dzīves apstākļi, normāli dzīves aprīt atgriez, atgriezošajās vietās. Un šeit ir nepieciešama palīdzība. Irākā mums ir iespēja vairāk atbalstīt Mums ir vairāk iespējas, un es ļoti ceru, ka šīs iespējas parādīsies vairāk arī Sīrijā. Un ļoti ceru, ka radīsies arī apstākļi veidot iekļaujošu sabiedrību. Es pat teiktu, atjaunot eh, ši, šos apstākļus, jo daudz no jums ir teikuši, ka šeit ir eh, sabiedrības, kas tūkstošiem gadu ir dzīvojuši kopā mierā un savstarpējā sapratnē. Šīs kopienas ir dzīvojuši kopā un arī ar savu daudzveidību ir bagātinājuši sabiedrību kopumā. Un tagad viena lieta, kas man liekas ļoti svarīga, varbūt pat vairāk kā politiski, drīzāk humāniski teikšu, es esmu pārsteigta, ka šodien debatē tas neizskanēja. Un um, tas, uh, ko es uh, dzirdēju pagājušajā gadā, par ko viņi tur runā visvairāk, vai ir drošāk mums, vai būtu mums labāk palikt tuvajos austrumos, vai arī doties projām ar visām šīm debatēm par to, ka vajadzētu atstāt šo plurālo raksturojumu sabiedrībām tuvajos austrumos. Šī tā diskusija, kurā iesaistās arī kristiešu kopienas okupētajās dājušu teritorijās, tad šis jautājums, ko viņi uzdod, uh, Un šādā rākursā mums ir pilnībā jārespektē viņu viedoklis, viņu domas, jāņem tas vērā mūsu debatē, bet mūsu pienākums ir arī viņiem piedāvāt iespēju izvēlēties vai nu radīt tādus drošus apstākļus, arī lai varētu atstāt šīs teritorijas. Un tas saskan ar to, ko arī jūs teicāt, vai arī atbalstīt arī šos bēgļus, ieskaitot tos, kas nāk no minoritārām aprindām. Un arī radīt apstākļus viņiem palikt šajās valstīs un atgriezties eh, savās kopienās, savās teritorijās, ja viņi vēlas to darīt ar nolūku saglabāt šo sabiedrību plurālo raksturu. Es uzskatu, ka šai daudzveidībai ir vērtība, jo tā ir viena no tādām vietām visā pasaulē, kur sastopas dažādas reliģijas, etniskās grupas. Uh, un dažādas kopienas pēc rakstures, pēc reliģijas ir dzīvojuši kopā ilgus gadus, un viņiem ir jāturpina dot tādu iespēju. Un tas ir arī tas, kas eh, ļauj minoritātēm atgriezties eh, savās tradicionālajās dzīves vietās. Mums ir tas jāatbalsta. Un varbūt eh, ir jāpadomā arī to, ka ir nepieciešams arī investēt sabiedrības atvērtībā, institūciju demokrātiskumā, jārespektē cilvēktiesīs, likuma vara, plurālisms, iekļautība arī visā pasaulē, visapkārt. Ne, nu, tas ir jādara ne tikai tuvajos austrumos, šobrīd mēs runājam par konkrētu gadījumu, par dājušu, bet daudz no jums jau minēja, ka tas ir kaut kas tāds, kas notiek visur, pilnīgi visur pasaulē, Āfrikā, Āzijā Un neaizmirstiet arī par Lībiju, kur mums arī ir kristiešu upuru lomā, šeit ir dažādi kristieši arī Etiopijā, ir kristiešu kopienas Ēģiptē. Un mums ir jāredz aina kopumā, ir jārīkojas ne, nekavējoties, sniedzot visu mūsu atbalstu, humanitāro vispirms jāstrādā, jārada apstākļus minoritātēm Un tas ir jādara gan nekavējoties, gan arī ilgtermiņā. Un jā, jāiegūt visi mūsu diplomātskie pūliņi, lai noregulētu šo krīzi. Un eh, arī, lai likvidētu problēmu daiešu kristiešu minoritātēm tuvjos austrumos. Paldies! Mogisārs, Mogherini kundze.